šos runāt tālāk un strādāt tālāk pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies referentu kungam, līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Pirms pārējiem pie nākamā punkta, es gribu nākt klē ar dažiem paziņojumiem. Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Nora Bera ir ievēlēta uh, Dienvidu austrumu vēlēšana apgabalā par deputāti, un viņas vietā strādās Dantēna kungs. Uh, Mm, Dantenkungs sāks strādāt Eiropas parlamentā 16. jūnijā. Daniels Abāds un Estela Grijē arī ir ievēlēti uh, Nacionālajā asamblējā Francijā saskaņā ar 7 panta otro apakšpunktu mūsu reglamentā. Šīs funkcijas ir nesavietojams ar Eiropas parlamenta deputātu pienākumiem, līdz ar to šie cilvēki pametīs darbu šeit 17. jūnijā. Izabela Tomā šeit strādā Stefan Lefola vietā sākot no 16. maija, Žans Luī Kotiņī aizvietoja Estelle Grie sākot ar 16. jūniju, Mišels Dantēns Eh, strādā šeit Damiela Abāda vietā, sākot no 17. jūnija. Es sveicu šos jaunieradušos kolēģus un atgādinu, ka re, saskaņā ar reglamentu trešo punktu, kamēr nav pārbaudīti viņu dokumenti un uh, Eh, visi viņa, eh, viņa akreditācija, šie deputāti pilnībā var ieņemt savas vietas Eiropas parlamentā saskaņā ar deklarāciju, ko viņi ir parakstījuši. Proti, ka viņi neieņem nekādus amatus, kas nav savietojami ar Eiropas parlamenta deputāta pienākumiem. Tas arī viss no manas puses. Tagad pāriesim pie vienas minūtes runām. Un pirmajam, pirmai došu vārdu Zaborskas kundzei, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi, es gribētu izmantot faktu, ka vakar tika samazinātas viesabunēšanas maksas. Mēs runājam par viesabunēšanas pakāpojumiem, ko pasniedz telefonu kompānijas. Šie te